Paldies, priekšstādātāji. Euh, pardon, madame, euh, pardon, madame, oui, puis après, monsieur le rapporteur concurrent. Ähm, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte jetzt nur noch mal, weil ich das so ungeheuer spannend finde, dass auf. Paldies, priekšsādātāja kungs. Ähm, šis te jautājums, äh, ko Greslas kundze ļoti precīzi formulēja. Ça marche pas? ça marche maintenant? German is an unknown uh, language. Vai vācu valoda ir tāda nezināma valoda? <laughs> ich wollte nur... Es gribēju tikai atsaukties uz uh, kolēģis Grēslas ļoti precīzo uh, jautājumu un gribēju pārjautāt. Jautājums bija vienkāršs kādi maksājumi līdz 31. augustam 2009. gadā jau konkrēti ir veikti attiecībā uz kodola elektrostacijas um, slēgšanu. Tika ļoti skaisti un gari un plaši izstāstīts, kāpēc, bet nepateica ģenerāldirektora kungs, cik Un to es labprāt uzzinātu. Ģenerāla direktora kungs, vai jūs varēsiet šos skaitļus rakstveidā mums paziņot? Jā, nu tad rakstveidā pirms mūsu nākošās sēdes jums šie skaitļi tiks paziņoti. Un visādi citādi, ja ne, tad notiks spīdzināšana attiecībā uz ģenerāla direktora punktu, kungu lūdzu. Mr. Chairman. Prieksēdētāji kungs, man ir jāatzīst, ka mēs vairs nesam slēgtā sēdē, līdz ar to es runāšu ļoti lakoniski. Vispirms vēlētos pateikties pilnīgi visam kolēģu atbalstam, visiem, kuri piedalījās debatēs, un visi, kuri izteica atbalstu man. Vēlētos pateikt un īpaši padomēji to, ka mūsu komiteja lielā mērā atbalsta pirmo lasījumu, ko apstiprināja parlaments. Tas nozīmē, ka es esmu ļoti grūtā situācijā, proti tikpat grūtā situācijā kā padomas prezidents. Līdz ar to mums kaut kas būs jāziedo, proti ziedosim viens otru, un tas būs ārkārtīgi interesanti un ārkārtīgi kutelīgi saskaņošanas procedūras laikā. Vēlētos pateikt tikai vienu lietu. Debats par koslodoju nav sarunas starp Eiropas parlamentu un Bulgāriju. Nekādā gadījumā nē. Un neviens nerunā šeit par to, ka mēs nevēlamies kaut ko maksāt kozlodojas reaktoru slēgšanai. Mēs pilnībā atbalstam šo ideju, ka reaktors ir jāslēdz un nauda tam ir nepieciešama. Debatas galvenokārt iet par to, kādus instrumentus izmantot, lai adekvāti novestu procesu līdz galam. Un personīgi es neesmu pārliecināts, ka izdevuma kategorija, kuru ir ierosinājusi komisija, ir vislabākais risinājums. Pie tam es nedomāju, ka mums izdosies iekļaut šo izdevumu kategoriju, proti komisijas ideju, patreizējā lasījumā. Vēl bez tam mums vairs nav laika gaidīt finansējumu piešķiršanai, tāpēc tas būtu tāds vispār pieņemts viedoklis, un tas ir arī parlamenta deputātu vidū, ka mums ir jāuzsāk finansējuma izsniegšana no elastības fonda. Līdz ar to mēs nevaram apsolīt, ka mēs elastības fondu varēsim izmantot četru gadu garumā. Es pilnībā atbalstu visu kritiku, kas tiek izteikta šim priekšlikumam, proti izmantot elasticitātes fondu četru gadu garumā bet mums ir jāmēģina risināt problēmas šobrīd. Mēs nevaram runāt par problēmām, un mēs arī nezinām, kādas tās būs tuvākajos gados. Dzirdēju ļoti interesantas lietas no komisijas puses, un eh, uzskatu, ka man ir nepieciešams diskusijas zem četrām acīm ar komisiju. Iespējams, ka mēs rītā mūsu tikšanās reizē to varēsim panākt, lai uh, man būtu ieskats par to, ko es dzirdēju no komisijas, jo pāris no komisijas izteikumiem man bija pilnīgs pārsteigums. Bet iespējams, ka vienkārši man vēl ir jāsaprot un jāsagramo tas, ko es dzirdēju. Viegli tas nebūs, tas prasa laiku. Patreizējā momentā tas arī viss, ko vēlēs pateikt. Raporte. Paldies, referentkungs, paldies visiem kolēģiem, paldies uh, komisijas ģenerāla. Uh, direktorāta direktoru kungam un praktiski divas stundas uh, apmainījāmies uh, viedokļiem, un tas ir bijis ļoti nozīmīgi. Es kontekstā ar samierināšanās sarunām uh, parīt. Nu, vēl uh, tikai piezīme par koslodoju jautājumu personīgi. Uh, tā mācība, kādu es gūstu no šīs problēmas un no šīs pieredzes, ir tāda, ka mums uh, jābūt ļoti uzmanīgiem juridiskā bāzē un jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nu, paši sev neradītu uh, sarežģītības, jo negribam, lai Eiropas Savienība darbot, ja, ne, nu, teiksim, nevēlamies tādu pārātru kustību uh, novērst. Uh, Un ekonomikas atrisināšanas plāna uz, nozīme ir ātri darboties, lai uh, tirgi spētu ātri atjaunot ekonomisko aktivitāti un atjaunoties uz tāda pamata, kāda ir, uh, ir piemēram, attiecībā uz jaunas enerģijas izmantošanu, uz tīras enerģijas izmantošanu un tādi ļoti precīzi pasākumi respektējot šo juridiskās bāzes pamatu un vērtējot visu, jāsaka, ka slēgta mm, Kozloduja un veco Kozloduja centrāli mm, nostādīt situācijā, kad tā tiek uh, respektīvi Bulgārijas elektroenerģijas ražošana tiek pārnesta uz uh, zaļiem, tīriem energonesējiem. Uh, nu, tas katrā gadījumā atbilst šim ekonomikas atveļošanas plāna garam, bet nu, mēs negribam tādu, ar tādu budžeta akrobātiku nodarboties. Un tagad tā uh, piedāvāšu pievērsties balsošanai. Un tā kā mums ir tas gods Mūsu uh, rindās sviegt Alejo Vidal Kvadras, Eiropas parlamenta vicepriekšsēdētāja konktu, un viņš ir atbildīgs par budžetu un uh, visu. Uh, Būvniecības jautājumu atvainojos viņam par novēlošanos, bet uh, diskusijas bija ļoti nozīmīgas un, sarež, un nozī, sarežģītas, un tādēļ, lai vēl vairāk nekavētos, piedāvāšu pievērsties devītajam darbu kārtības punktam, proti 2009. gada budžets pārējās iedaļas. Citas institūcijas referents ir Januš Levandovska kungs, un mēs varam sākt ar uh, C17 par parlamentu runāt un uh, Levandovska kungs un Bokraš kungs varētu uzreiz par to izteikties. Referent kungs, lūdzu jums vārds. Thank you. Uh, before... Paldies. Pirms pāriet pie smagsvara poti C17, vēlētos mazliet parunāt par 21 šķērsvietu ar 2009. Tas bija viens no mūsu karstajiem diskusiju punktiem pēdējā sanāksmē, kur eh, mēs runājam par anonīmu politisko grupu bez naudas. Šobrīd izrādās, ka vesela virkne no sēdēm ir atceltas, līdz ar to mēs varam, eh, mēs varam arī neturpināt diskusijas par šo pārēju 21, jo grupa ir apteikusies no papildus sēdēm, un līdz ar to mums ir pieejams tikai C17, un tas attiecās uz vienu ēku. Runājot par politisko stratēģiju, tad tā ir skaidra, un to apstiprinās arī Vidal Kvadrokungs, bet parlamenta birojas ir apstiprinājuši šo iepirkumu, proti parlamentam būs papildus telpas, pašiem savas telpas. Uh, Un nākamais arī par finanšu schēmu šīm e, līgumam jau esam vienojušies. Tas ir 99 e, līzings. E, katrā ziņā konstrukcija ir ārkārtīgi sarežģīta, bet gala beigās mums šī ēka piederēs, un tā piederēs mums jau 2011. gadā. Process būs pabeigts 2011. gadā. Man ārkārtīgi būtiski ir tas, ka mums vajadzētu uzmanību vērst galvenokārt uz budžeta domēnu. Un koncentrējoties uz budžetu, mums ir skaidrs, ka mūsu komitejas galvenais, galvenais nu, parlamenta stratēģija vienmēr ir bijusi ietaupīt naudu, proti vienmēr mēs esam izvēlējušies nopirkt ēku un nevis to ilgadīgi īrēt bet vajadzētu pieminēt arī citas lēmuma sadaļas, un Bokroša kungs un Holmeisters kundze to apstiprinās. Mēs e, vēlamies lēmumu iekļaut kopīgajā ēku pirkšanas ietvarā un nevis nolēmt katru reizi, ka mēs pirksim. Proti, pirkšanai ir jābūt savu veidu jau automātiskam lēmumam. Bet, eh, jā, mēs esam par to jau vienojušies. Paldies! Eh, saka eh, priekšsēdētājs vietniekungs, vai jūs vēlētos paskaidrot šobrīd, ja pēc uh, nākamā runājuma. Jā, varbūt, ka būtu labi uzklausīt nākamo runātāju, un tagad dodu vārdu Bokroša kungam, turpina priekšsēdus, un tad runās Vidal Kvadras kungs. Paldies! Es pilnībā piekrītu manam draugam Levandausku kungam. Protams, budžeta jautājumi ja vienmēr ir saistīti ar tādiem jautājumiem, kas ir nebudžeta jautājumi, bet eh, tomēr. Uh, Mans ieteikums daļa no tā attieksies arī uz finansēm, ne tikai uz ēku politiku. Es esmu izsūtījis uh, vēstuli visiem komitejas deputātiem pēc tam, kad uh, gari un plaši esmu pētījis šo jautājumu un varu pateikt, ka Kobu var pieņemt uh, pozitīvu lēmumu principā, kas varbūt neiesaistīs budžetu pārvietojumu. Pie tā atgriezīšos vēlāk, kad runāšu par finansējumu. Bet uh, ir daži vēl neatrisināti jautājumi un minēju jau trīs, kas ir jāapspriež tālāk un uh, es ceru, ka tos varēs atrisināt ļoti drīzā laika periodā, un tad mēs varētu veikt šo procedūru. Lēmums principā ir atkarīgs no diviem svarīgiem faktoriem. Un viens ir uh, tas, kāpēc mums ir vajadzīgs papildu telps, un tur par nekas daudz nav jāsaka. Un otrkārt, šī ēka atrodas ļoti labā vietā, tā ir blakus tieši jau parlamentā ēkām, kas atrodas jau šajā pašā ielā. Un vēl viens svarīgs elements, lūdzu pievērsiet uzmanību tam, ko es saku, kolēģi, šī ir puse no lielas ēkas un otra puse arī drīz tiks pārdota. Tā tad eh, varbūt, ka mēs pat eh, varētu nonākt eh, situācijā, kad eh, par diezgan uh, saprātīgu cenu varētu iegādāties abas ēkas puses. Un es pat neizslēdzu, ka mēs varētu nedaudz aizturēt elpu, jo otra ēkas puse drīz varētu arī būt pieejama tirgū. Un uh, pirkt abas puses būtu, protams, labāk, tad pirkt visu ēku, nevis tikai uh, šo vienu. Šie trīs neatrisinātie jautājumi arī ir ļoti būtiski. Uh, Pēdējo reizi, kad mēs provizoriski spriedām par šo jautājumu, es minēju asbesta jautājumu, kam būtu jābūt ļoti svarīgam jautājumu zaļajiem, bet tas ir svarīgs arī visiem pārējiem, protams. Pēc spiediena izdarīšanas uz administrāciju ilgu laiku, beidzot, piekdienas pēcpusdienā kas nav īsti labs laiks, bet mēs tomēr saņēmām 17 lapušu flāmu valodas dokumentu, kur mēs izskatījām, pārsteigums, to mēs izdarījām eh, pa nedēļas nogali un uzzinājām, ka ēkā ir asbests, tā kad eh, beidzot eh, tiek atzīts pēdējie, kas testēja ēku, to atzīsts. Uh, atzīst. Tātad, eh, kaut gan tur ir eh, sarežģīti, jo šie te savienojošie elementi un eh, caurulis ir tādi elementi, no kuriem var izņemt asbestu, bet patiesība ir arī tāda, ka asbestu var atrast arī ēkas pamatstruktūrā, un to nav iespējams tur izņemt. Tātad šeit ir zināma atbildība. Tas ir ļoti svarīgi, kaut arī certifikātā ir teikts, ka Asbesta koncentrācija, tātad šķiedru koncentrācija gaisā ir eh, zem tūkstošu uz kubikmetru, kas ir VTO standarts, eh, kamēr tas nav veselībai bīstams. Kaut kā mēs nezinām, kas notiks turpmākajos gados, jo īpaši, ja būs pienākums, kas ir iekļauts tajā pašā dokumentā, tātad katru gadu veikt pārbaudi, jeb testu ēkā. Tātad šajā ziņā parlamentam vajadzētu vismaz ierobežot atbildību, kas varētu stāties spēkā, ja tiktu pirkt šī jaunā ēka. Tātad katru reizi, kad asbesta līmenis pārsniedz šo te slieksni, kā to nosaka uh, Pasaules veselības organizācija, tad tie, kur pārdod šo ēku, viņiem vajadzētu palīdzēt uh, uh, finansiāli, tātad sekt šīs papildus izmaksas, kas būtu saistītas ar šīs ēkas sanāciju. Tik daudz par asbestu. Nākamreiz mēs tiešām uh, arī pieņemsim jebkuru dokumentu, jebkurā eksotiskā valodā. Runājot par telpas sadalījumu, tur mēs neesam nekādu informāciju saņēmuši. Mēs uzskatām, ka tas nav tas pats, uh, vai tiktu tur pārvietoti deputāti un administrācija. Uh, lai to darītu, tas būtu jāpārbūvē pilnībā. Iekšējais telpu sadalījums nav piemērots deputātu birojiem, bet ja tur tiktu pārvietoti administratīvie darbinieki, tad tur nebūtu problēma, jo šādam mērķim ēkas izvietojums ir ļoti labs. Un tas, protams, arī, protams, nestu līdz finansiāls sekas. Un vispēcot, atgriezīšos pie svarīgā finansējuma jautājuma. Man tas arī ir svarīgs. Es varbūt eh, nepiekrītu šim te argumentam, kas tika izteikts, bet es to saprotu, un ka uh, Eiropas parlamenta politika tagad ir tāda, ka mēs uh, pērkam, nevis īrējam. Ok, to es pieņemu, es uh, negribu šeit sākt diskutēt. Bet ja mēs to darām, tad ir svarīgi ņemt vērā to, ka pirmkārt ir 7 miljonu uh, eiro prasība uh, no Beļģijas valdības. Tātad 17 uh, miljonu eiro. Tātad tās ir tādas baumas, kas visur cirkulē. Uh, Un tad, kad mēs pārstruktūrēsim mūsu līdzekļus, pašu līdzekļus, tad, eh, kas mums būs jāvērtē, būs jāskata parlamenta bilanci un nevis gada budžets. Kāpēc nemēģināt daļu no šīs prasības, eh, ko mums eh, ir iesniegusi Beļģijas valdība, pret eh, visu šo te jautājumu par 90 gadu nomu ar izpirkumu, jo tad nevajadzētu uh, radīt šādu sarežģītu plānu šīs ēkas iegādēji. Es tiešām domāju, ka tas uh, mums uh, dotu ļoti daudz labāku finanšu struktūru, un es domāju, ka godātiem kolotējas deputātiem būtu par to jāzina. Bet visā visumā, principā, gribētu teikt, ka esmu par to. Paldies! Merci, euh, cher collègue. Paldies, dārgie kolēģi, un paldies par paveikto padziļināto darbu, ko jūs esat paveikuši jau no šī jautājuma skatīšanas sākuma. Pirms eh, vicepriekšsādētāja kunga teikto, uh, Gajer kungs gribēja ko teikt. Paldies, priekšsādētāja kungs. Es uh, Pēdējā sēdē jau par šo jautājumu runāju un arī atkārtošos šoreiz. Parlaments labāk pērk nekā īrē. Tā ir tāda līnija, kas ir saprātīga, kamēr cenas ceļas nekustamā īpašiem tirku, ja tās stagnē vai krīt, tad šī stratēģija nav saprātīga. Un, ja vairāk nav citu tādu nekustamā īpašuma uh, argumentu, kā tā mēs vienmēr esam darījuši, tad tas mūs neaizsargā no slikta darījuma. Trēf viens ēkas uh, otrā pusē ir liela uh, ēka, kur tiek uh, piedāvāts īrēt ļoti daudz telpas, un es domāju, ka šī uh, administrācija 125 uh, papildus darba uh, darba vietas eh, un tās uz dalību valstīm sadalītas eh, un 250 darba vietas, eh, kas ir saistītas ar saistīto paplašanāšanos. Es domāju, ka, nu, būtu saprātīgi arī parādīties, kāda situācija ir vēl jār, un līdz ar to jautājums, cik saprātīgi ir pirkšana. Domāju, ka tirgus situācija pat labāk nosaka to, ka pirkt un ar šo Bēģijas likumdošanu patiesi nav tāds saprātīgs lēmums. Otrakārt, asbests. Nu, es tā īpaši tagad nemaz nezinu precīzi, cik lielu vērtību šī uh, parlamenta darbinieku arotbiedrības pārstāvi piešķir veselībai. Es zinu tikai, ka asbests ir apdraudējums veselībai tiem, kas eh, šajā ēkā, kas to izmantos. Un, ja šis asbests nav uh, piemērot ieslēgts, tad tas var būt saistīts ar veselības riskiem. To zina no manas iepriekšējās darbības un zināms, ka asbests var izraisīt plaušu vēzi. Ja mēs redzam šo risku trēvu ēkā, tad jānoskaidro manā skatījumā tas, ka tie, kas šajā ēkā strādās, lai arī kas tas būtu, lai viņa veselība netiktu apdraudēta. Ja tas pilnīgi skaidri nevar tikt atrisināts, tad manā skatījumā tam ir, tam jautājumam jā, jārisinātam tā, ka jāizslēdz jebkuri veselības riski un tam jāatspoguļas arī pirkšanas cenā. Pēdējā balsojumā šajā komitejā par šo jautājumu atturējos, un darīšu tā arī šodien šajā punktā un uh, iesaku to darīt arī manas grupas deputātiem. Merci, kolēģi. Paldies, dārgie kolēģi. Vicepriekšsēdētāji, kungs, lūdzu jums vārds. Uh, thank you, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Un uh, vēlētos pateikties budžeta komitejas deputātiem par ļoti pamatotiem viedokļiem par šo dokumentu. Kā jau mums visiem ir zināms, Eiropas parlaments ir zināms spiediena ietekmē, tātad mums nepietiek telpu dažādu iemeslu dēļ. Viens no iemesliem ir tas, ka drīz spēkā stāsies Lisabons līgums, un eh, pēc tam mums būs nepieciešams papildus administratīvais aparāts, jo parlamenta pilnvaras pieaugs. Nedaudz pieaugs arī deputāta skaits. Tas ir viens no iemesliem. Otrais iemesls ir jaunie deputātu un to asistentu statūti. Un vēl bez tam um, iespējams, ka Eiropas Savienība paplašināsies tuvākā vai tālākā nākotnē. Tāpēc patreizajā situācijā mēs gandrīz simtprocentīgi izmantojam parlamenta telpas. Secinājums ir loģisks, mums pavisam drīz būs nepieciešams jaunas telpas. Vēl bez tam ir eh, parlamentā eh, īpašumā ēkas ASP un dažas no, tām, eh, no tās daļām būs jāpārbūvē vai jāveic kosmētiskais remonts. Ir, tā tad ir vesela virkne iemeslu, kāpēc ja mums ir iespēja, mums vajadzētu pirkt kādu ēku, kas atrodas parlamenta tiešā tuvumā. Un trev viens ir, varētu patikt uzskatīts par savu veidu parlamenta ēku turpinājumu. Šādu iespēju mēs nedrīkstam laist garām. Protams, ka paplašināšanos un telpu iepirkumu mēs plānojam saskaņā ar šo ēku atbilstību mūsu nolūkiem proti cik ēka optimāli, cik lielā mērā ēka atbilst mūsu prasībām. Iemesls, kāpēc mēs vēlamies pirkt ēkas un nevis tās tikai īrēt, ir tāds, ka ilglaicīgā periodā naudas eh, ekonomija ir būtiska. Tas pats attiecās arī uz dažādiem maksājumiem, nodevām un iemaksām. Un, protams, ja mums piederēka, tad vis, no jebkuras puses skatoties, mēs ēku varam labāk pārvaldīt. 99 gadu līzings pēc tam ar iegādes tiesībām ir uh, viens, e, viena no iespējām, jo trev viens šobrīd pieder uh, pašvaldībai. Un uh, tā arī skatoties no nodokļu maksātāja viedokļa būtu savu veidā uh, nāktu mums par labu. Šī trev viens ēka ir e, asbest brīva ēka, jo saskaņā ar likumdošanām noteiktajām normām tā tika certificēta šā gada janvārī. Proti šajā ēkā no asbesta viedokļa nav nekādi draudi cilvēku veselībai. Tātad saskaņā ar veselības normām veselības riska šajā ēkā nav. Bet kā jau, mm, kā jau iepriekšējais runātājs teica, mēs regulāri veiksim asbesta koncentrācijas gaisā analīzes. Un eh, runājot par asbestu, viss ir saskaņā ar pieņemtajām normām. Jāsaka, ka nekustamā īpašuma tirgus Eiropas Savienības kvartālā Briselē ir ne tikai, tātad cenas ir ne tikai samazinājušās, tās ir pat pieaugušas. Iemesli ir vienkārši šajā teritorijā ir ļoti daudz tādu, kur vēlētos nopirkt vai īrēt telpas, Un tā kā cenas nekustamajiem īpašumiem Eiropas kvartālā tikai pieaug, tad uzskat, ka tas ir ļoti labs brīdis, kad pirkt īpašums. Un visas prognozes rāda, ka arī turpmākajos gados un mēnešos cenas nekustamajiem īpašumiem Eiropas kvartālā tikai pieaugs. Man bija prieks dzirdēt no Levandovska un Bokroša kungiem to, ka viņi dala uh, biroja viedokli, ka šī ir lieliska iespēja, lai no jau kura skatu punktu mēs skatītos. Lieliski iespēja pirkt, jo visi eksperti ir vienisprātis, ka šās ēkas cena ir adekvāta tirgus cenām, un skatoties no cenas viedokļa, skatoties no atrašanās vietas viedokļa, un arī pieejamās biroju telpas, kas ir pāri par 7000 kvadrātmetriem. Katrā ziņā tur ir nepieciešams ļoti minimāli kosmētiskie remonti. Tas mums maksātu, izmaksātu mazāk par diviem miljoniem eiro, kas faktiski nav nekas. Visu šo augstāk nosaukto iemeslu dēļ, un tos pieminēja arī Bokraškungs, tas viss mums izmaksātu 25 miljoni tas būtu no apropriācijām, ko mēs jau esam samaksājuši Beļģijas valstī, un vēl 99, no 2009. gada 9,4 miljoni mēs varētu pārnest no nekustamā īpašuma fonda. Ņemot vērā visus šos iemeslus, priekšsēdētāja kungs, es esmu jums sniedzis visu informāciju, un eh, oktobrī, un pagājušajā nedēļā mēs saņēmām vēl papildus informāciju. Balstoties uz birojam pieejamo informāciju, parlamenta birojas eh, nolēma, ka šo unikālo iespēju nopirkt ēku tik tuvu parlamentam mēs nedrīkstam lēst garām. Paldies, uh, pēc, uh, paldies par jūsu uzstāšanos, vicepriekšstādāja kungs, bet tagad uh, Hoemajers kundze. Priekšstādēkums, es arī domāju, ka drīzāk vajadzētu pirkt ēku. Es domāju, ka ir pareizi pirkt nevis īrēt. Arī šie, šajā situācijā es esmu pārliecināta par to, ka patiesi e, būs nepieciešama lielāka platība. Manuprāt, šis arguments ir pareizs un domāju, ka ļoti labi ir tas, ka. Uh, ēka ir Eiropas parlamenta tuvumā un praktiski var uzreiz to arī savienot. Tas ir ļoti pozitīvi vērtējums. Nu, nepārāk vienkārši ir situācija ar, ar to, ka mēs esam um, trešdaļu pārtirgus cenai. Tas nav īsti vienkārši diskutējums jautājums, bet ja paraugamies ēkas, kāds ir tūmā un nevienmēr visu varam uh, pārbaudīt, tad es domāju, ka nu, parlaments to jau vienreiz arī ir atļāvis, bet nu, Tas, kas patiesi pietrūks, tas ir tāds pārskats pār telpām, ka nav pat labam tādu skaidru telpu sadalījumu un arī tādu personālu plānu un arī par plānojumu un parlaments visu laiku plasa, prasa šādu plānojumu sastādīšanu. Un, manuprāt, mums vajadzētu īstermiņā saņemt tādu labāku pārskatu par situāciju kopumā pirms uh, sākam plānot ilgtermiņā, bet viens ir skaidrs, ka mums tāds papildus platības ir nepieciešams, par ko gan esmu norūpējusies, tas ir jautājums par asbestu. Esmu gluži tā kā elektrizēta ne tikai veselības aspektu dēļ, bet um, tādēļ, ka būs jāveic um, renovācijas darbi, parastie renovācijas darbi. Uh, Papildus visam vēl 2,5 uh, miljoni kabeļiem, uh, klimata kondicionieriem un, manuprāt, esmu piedzīvojusi daudzās ēkās cimtenē, ka pēkšņi pēc pieciem gadiem milzīgi uh, labu uh, renovācijas darbi ir nepieciešami, un es domāju, ka mums ir nepieciešams šeit tāds juridisks nodrošinājums. Uh, lai pārdevējs piedalītos šajās izmaksās, jo viņš nevar rīkoties tā, it kā, nu, ka viņam nekas nebūtu jāmaksā. Un to arī eh, prasīt, ja kurš cits, kas šo ēku pirktu, nepērka uh, 33% plus tirgus cenai vēl arī kaut kādas problēmas līdz. Es domāju, ka tādai juridiskai nodrošināšanas uh, situācija ir jābūt. Lai arī ekspertīze nosaka, ka koncentrācijas nav tik ļoti augstas, es esmu pārāk daudz ēkas jau redzējis, kurās pēc tam desmit gadus vēlāk ēku nolietošanas dēļ mēs saskaramies ar uh, situāciju, ka no betona jo betonā ir asbests un asbests ir savienojuma daļās pie caurulēm atbrīvojas. Un pirmais varbūt, ka tieši to var atrisināt, bet otrs jautājums ir tāds diezgan komplekss un flāmu ziņojumā ir tas tā. Uh, praktiski nu, rakstīts, ka visu ēku vajadzētu nojaukt, ja gribētu labot visu. Es nedomāju, ka tas būtu nepieciešams, bet katrā gadījumā tas būtu ļoti dārgi, ja tāds uh, rekonstrukcijas darbs tiek veikts. Un ka tas viss tiktu veikts uz Eiropas parlamenta izmaksām, kas tiek finansēts no uh, Eiropas nodokļu maksātāja naudas. Es domāju, ka tas ir problemātisks jautājums. Un vicepriekšsētēkums, es lūdzu, lai tiktu rakstu tāda juridiska nodrošināšanās mm, formula es esmu par pirkšanu, bet man žēl, ka sarunu mm, procedūra ir tāda, kas neatspogļo īsti konsekvences un arī parlamentu nostāju. Dažkārt liekas, ka parlaments nu vienkārši vēlas, lai kaut kas būtu tā, kā tas vēlētos. Paldies! Paldies arī Ingeborg gribēja uzstāties, lūdzu. Par šo te asbesta lietu, protams, gribētu teikt kaut ko saistībā ar Strasbūras asbesta gadījumu. Mums joprojām ir neatrisināti juridiski jautājumi. Un tāpēc, eh, runājot par to veidu, kā mēs skatām šos jautājumus, vajadzētu izvēlēties to pašu pieeju, kā Strasbūras lietā. Un šie flāmu dokumenti jau norāda uz to, kā abi vicepriekšsēdētāji, kuru uh, flāmu valoda uh, droši vien nav īpaši labi. Es arī neprotu flāmu valodu, bet uh, Ehm, tad, tad mēs ceram, ka kāds to saprot tā, kā tas ir jāsaprot. Tātad kādas iespējas ir vēl vest sarunas, kāds ir atbildības ierobežojums attiecībā uz asbestu un vai šī te arod, atbildības ierobežošana ir labāka nekā Strasbūrā. Strasbūras jautājums joprojām nav atrisināts, juridiskie jautājumi. Gribu to atgādināt, un tāpēc es gribētu saņemt, zinām, tādu uh, tādus nomierinošus vārdus. Es gribu tādu kā zvērestu saņemt. Es atceros vēl Onestas kungu, kurš runāja par nebīstamo asbestu, tātad, kas ne, nesot bīstams, kurš pēc dažiem gadiem tomēr izrādījās bīstams. Yes. Merci, bon, Paldies, Gajerkungs un pēc tam pārtrauksim diskusiju, jo da, ļoti daudz ir vēl, eh, kas grib uzstāties. Gajerkungs. Vienkārši jautājums uh, vicepriekšsēdājumam. Kā, uz kādiem ziņojumiem par tirgu viņš balstās uh, par to, ka cenas Eiropas kvartālā, uh, ka cenas ceļas, tas ir tieši pretrunā ar to, uh, ko es esmu izpētījis. Paldies! Tagad referente kungam pēc šīm diskusijām. Ko jūs mums piedāvājat? Thank you. But the state of play. Paldies. Patreizējais status quo ir sekojošs. Eiropas parlamenta birojas jau jūnijā pieņēma savu lēmumu par trevī ēkas nopirkšanu un par to, kā to darīt. Iespējams, ka toreiz šā gada jūnijā prognozes par to, kādām vajadzētu būt nekustamā īpašuma cenām Briselē, tas nedaudz atšķīrās nekā tas, kādas cenas ir šobrīd. Taču pirkšanas finansēšanas modelis toreiz tika pieņemts, par to jau ir vienojies birojas, un mūsu uzdevums ir izvērtēt šā pirkuma vai šā lēmuma budžetāro dimensiju. Ņemot vērā to, ka iespējams zināms mm, fluktuācijas, visi iestājas par to, ka parlamentam, protams, ir jānopērk jaunas ēkas un par vislabāko pieejamo tirgus cenu. Tas, kas mums faktiski nepatīk, ir tas, ko mēs jau piedzīvojām Strasbūrā. Tas ir asbesta jautājums un juridiskā atbildība. Runājot par finanšu atšķirībām starp pirkšanu un īrēšanu, kāpēc mēs iestājamies par pirkšanu, ir tas, ka gala beigās pirkt ir lētāk, un mums ir jāsniedz mūsu gala slēdziens decembrī, un tad jānāk galā ar rakstisku paziņojumu. Bet uh, izskatās, ka viss iestājas par šās ēkas pirkšanu. Uh, Mums ir nepieciešami vēl papildus eh, paskaidrojumi, un, protams, ka varbūt būs sīks izmaiņas, bet viss iestājas par pirkšanu. Paldies, tagad Balkroškungs un tad Durānkungs, un tad beigsim diskusijas. Just... Paldies, pavisam īsi. Es jau savā sākuma runā uzsvēru, ka principiāli es iestājos par ēkas pirkšanu, līdz ar to lūdzu nepārprotiet, lai kādus argumentus es arī izteiktu. Un tomēr es vēlētos uzsvērt, un tas nākt par labu mūsu komitejas darbam un slēdzienam. Nav labi, ka mums būtiska informācija tiek sniegta tikai tad, kad mēs esam snieguši spiedienu un izdarījuši spiedienu un spiedienu. Tātad, tas, kas tika pateikts birojam, kad birojas pieņēma lēmumu par pirkšanu, tika pateikts, ka tur asbesta nav. Gala beigās izrādās, ka tā nav taisnība. Ja jūs izlasiet šo 17 lapas pušu garo flāmu valodas dokumentu, tur ir teicis, ka tur ir asbests. Kad mēs pieprasījām šo dokumentu, tas prasīja milzu laiku, kad tika, ir, kad šīs, kad mēs pieprasījām šo dokumentu un analīzi, izrādījās, ka tur trūks lapu, un tikai šodien pulkstens desmitos mums tika iesniegts viss dokuments kopumā, un izrādās, ka tur ir risks cilvēka veselībai. Lūdzu, nepārtrauciet, lūdzu, nepārprotiet mani, es neesmu pret pirkšanu, un tomēr mūsu komitejai ir pilnīgi skaidri jānosaka, ka parlamenta atbildība par ēkā strādājošo darbinieku veselību ir jāatrunā tiesiskā ceļā. Mums ir jābūt tiesiskam pamatam, un eh, iespējams, ka šī parlamenta atbildība par strādājošo veselību, ka tā ir jātiek atspoguļotai pirkšanas cenā. Tāpēc, diemžēl, mēs nevaram skatīties tikai un vienīgi uz ēkas atrašanās vietu vai cenu, mums ir jāņem vērā visi aspekti, parakstot pirkšanas līgumu. Mums ir pēc iespējas ātrāk jātiek skaidrībā par vēl neatrasinātajiem jautājumiem un piekrīt Levandovska kungam, ka mēs varēsim visus neskaidros jautājumus izskatīt šā gadā un balsot 1. Eh, jūlijā. Durankūna. Nu, eh, Paldies, priekšstādāja kungs. Nu, pavisam ātri, jā, es uzklausu visus jautājumus un piezīmes. Es domāju, ka viņi ir pieļaujami un tas ir skaidrs, ka uz, eh, tiek uzdot jautājumi par telpu, par vietu, par uh, Uh, asbests, es domāju, ka ir normāli, ka šos jautājumus uh, uzdod, un es, mēs saņemam labu daļu uz atbildēm. Piemēram, par šo telpu uh, apjomu mēs daudz runājam par birojām. Jā, ir sarežģīti, un es atbildēšu uz šo kundas jautājumu, ka ir tik daudz uh, kvadrātmetru un tik daudz uh, nepieciešamās telpas un tik daudz uh, renovēšanai jāizdod, jo mēs zinām, ka uh, Darba vietas ir dažkārt tādas, ka ir stažieri, kas ierodas un dodas prom, ir tādi, kas strādā piecas nedēļas, ir tādi, kas strādā dienu nedēļā. Tātad šīs pieprasījums ir tāds elastīgs. Un ar simulācijas palīdzību ir jāizrēķina, tas ir labāk nekā aprēķins uz kvadrātmetriem. Un tagad par tirgus cenu un pētījumiem. Uh, kas rāda, ka ir brīvis biroja platības un šī cena tagad nav laba pirkšanai. Jā, protams, ka ir brīva biroja Briselē, bet es varu garantēt, ka Eiropas šajā vietā gan zemes cena, gan arī biroja cena pieaug un arī perspektīvā pieaugs. Tātad šādā izpratnē būt īpašniekam tas ir vienkārši, nu, kā lai saka, centiens ilgtermiņā samazināt izdevumus parlamentam mūsu budžetam. Un treškārt eh, par uh, asbestu. Es ceru, ka būs precizi, uh, eh, precīzes atbaldes par šo jautājumu. Es saprotu, ka ir tāds, zināms, traumatisms un domāju, ka visi jautājumi par asbestu ir mm, gluži pieļaujami un mums ir nepieciešams atbalsts. Un paldies par uh, darbu nedēļas nogale, uh, lasot šo. Uh, uh, dokumentu, bet nu, vismaz bija laiks to lasīt nedēļas um, nogalē, un vismaz ir vērsta uzmanība uz to, lai šis uh, darījums notiek vislabākajos apstākļos un ar vislabāko garantiju mums visiem. Paldies! Sī, madam. Paldies Durāns kundzei, kas uh, mums apstiprina faktu, ka viņa lasa dokumentus uh, mm, flāmvalodā. Vidspriekšsētā kungs. Yes, thank you, chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Runājot par pirkuma cenu. Pirkuma cena ir 22,5 miljoni eiro. Bet mums būs jāsamaksā nodeva 33% apmērā. Vēl bez tam, eh, ņemot vērā to, ka īpašnieks nepārdod izsolē. Līdz ar to pamatsumma ir viena cena, bet tā kā īpašnieks nav pārdevis izsolē, tad mums ir jāpieliek summai 33%. Un tādējādi mēs nonākam līdz 31, kaut kas miljonu, kas arī ir tirgus cena. Līdz ar to, godātie kolēģi, cena nav virs tirgus cenas, tā ir precīzi tirgus cena. Runājot par Eiropas eh, kvartāla nekustamo īpašumu cenām, saskaņā ar mums sniegto informāciju, ko piegādāja nekustamā īpašuma eksperti, tiek paredzēts, ka šā gada otra, jau šā gada otrajā pusē cenas sāka pieaugt par apmēram 6%. Līdz ar to cenu samazināšanās vismaz šajā Eiropas eh, galvaspilsētas daļā cenas nekrītās, jo Eiropas kvartālā prasības pēc eh, telpām ir lielas. Runājot par asbestu problēmu, saskaņā ar veselības normām patreiz ēka tiek uzskatīta par asbest drošu. Tas nozīmē, ka to asbestu, ko viegli var noņemt no no um, mm, cauruļvadiem un tā tālāk, to var izdarīt, bet tas asbests, kas ir uh, konstrukcijā un kas izdalās gaisā, asbesta līmenis ir zem veselības normām. Tāda ir situācija. Vēl bez tam Priekšsēdētāja kungs, mums ir laika termiņš, kas ir jāievēro. Un laika termiņš ir 30. novembris. Ja mēs līdz šim datumam nedosim galīgo atbildi pārdevējam, Proti, ja līdz 30. novembrim pārdevējs nebūs saņēmis galīgo atbildi no parlamenta, mēs zaudējam šo iespēju nopirkt. Līdz ar to ja jūs sniedziet savu atzinumu 1. decembrī, tad eh, es nezinu, ko teikt. Katrā ziņā viss pirkums ir uz riska robežas, ja pat tas jau nebūs par vēlu. Bien. Uh, Labi, paldies. Tātad referentkungs ir izteicis priekšlikumu. Jā, es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka mēs sakam jā ar nosacījumu. Un e, iespējams, ka mēs varētu e, nopirkt līdz novembra beigām bet es domāju, ka ja mēs novēlojamies par vienu dienu, tas nesagraus mūsu patreizējo vienošanos. Tātad mēs sakam jā un tomēr ar nosacījumu. Ņemot vērā visus tos aspektus, neviens, protams, eh, nesaka, ka eh, mums ir vienošanās ar Beļģijas valdību un mēs izmantojam tās rezervas, kas ir nekustamo īpašumu fondā. Mēs sakam jā, un tomēr mums ir jābūt eh, atrunai, mums ir jābūt prasībai. Uh, Uz to jau daļai atbildēja komitejas priekšsēdētājs. Mums ir jāuzstāda prasība pārdevējam, un jau mēs balsojam 1. decembrī. Es saprotu, priekšsēdētāji kungs, ka jūs variet eh, ļaut mums balsot jau šodien, bet es domāju, ka mums ir nepieciešama papildus informācija. Salvador, lūdzu. Fechas el 30 de noviembre. Priekšsēdētāji kungs. 1. decembris vai 30. novembris, ja 1. decembris jau ir pēc uh, noteiktā termiņa, tad vai mēs balsojam 1. decembrī? Mēs to nevaram, ja laika termiņš ir 30. novembris tā ir pavisam cita situācija, tāpēc tad varbūt labāk balsosim par šo dokumentu un lēmumu jau šodien. Un tad, ko tad mēs darīsim, ja mēs balsojam pirmajā, tad mēs tad balsosim apakaļošu datumu vai kā? Monsieur le vice-président. Oui. Vicepriekšsēdētāj kungs. Rice. Es uzskatu, sekojošo. Par cenu mēs esam vienojušies gan par to, kāda ir tirgus cena Eiropas kvartālā, gan par to, ko mums vajadzētu darīt, gan arī par laika termiņiem. Vienīgais, kas izlai, izraisa šaubas šās komitejas deputātu vidū, ir asbesta jautājums. Es domāju, ka mēs varam un mums vajadzētu nopirkt ēku, apdrošināt to, un situācija ir eh, normas robežās saskaņā ar veselības normām. Tā ir informācija, ko es jums varu sniegt. Tātad ēka ir pasludināta un certificēta kā asbest brīva, jeb asbest droša, tas ir saskaņā ar Beļģijas veselības normām. Līdz ar to es jums tiešām no visas sirds lūgtu atļaut birojam pieņemt lēmumu par pirkumu, jo 30. novembris ir termiņš. Un eh, ja jūs šodien nolemsiet, ka jūs balsosiet 1. decembrī, tad es bezmaz to tulkot kā ēkas nepirkšanu. Referenta kungs lūdzu. Proposal. Patiesībā manas, manu, manu secinājumu gaismā uh, Jā, priekšsēdētāji kungs, mēs varam pieņemt lēmumu šodien, ņemot vērot to, ka ja līdz 30. novembrim mums tiks iesniegt visas analīzes par asbesta situāciju un par tiesisko atbildību. Jā, es domāju, ka mums jāpārtrauc šeit, jo, nu, pusotru stundu mēs diskutējam par 30 miljonu uh, darījumu. Pusotru stundu mēs esam diskutējuši paši par sevi par 137 miljoniem. Nu, jāap, jāapstājas kādā brīdī. Tātad balsojam referenta priekšlikumu, viņš uh, dod zaļo gaismu pārskaitījumam ar noteikumu, ka pirms 13. No, nu, nē, pirms. Es atvainojos, saku priekšsādi, tātad pirms 30. novembra birojs mums uh, dod visus uh, tos precizījumus, kādus prasa referents par cenas aprēķinu un par uh, uh, uh, asbestu. Kas par šādu priekšlikumu? Lūdzu, parādiet jūsu viedokli. Paldies. Kas pret? Paldies. Kas atturas? Atturas. Bukroskungs, uh, sociāldemokrāti, Goe un Ingeborga Tā tad vairākums par lēmums pieņemts. Tā tad starp laikā laiks ir pagājis, mēs, mēs nevaram apstāt laika ritumu visos jautājumos. Mēs runājām par ekonomikas atvesļošanas plānu. Atgriežamies pie sastā punktu. Tā tad Starptautiskās tirdzniecības komiteja, atzinuma projekts, grozījuma regulā, finanšu instrumentu izveide sadarbībai ar industrializētām valstīm. Diskutējuši esam pagājuši nedēļu. Es esmu referents. Un saka priekšsēdētājs, un esam saņēmuši grozījumu numur 4, kas tiek pievienots grozījumam numur 3. Grozījums, kura autors esmu pats. Jā, nu tā tas ir. Balsosim sākumā par grozījumiem. Grozījums viens, kas par? Referents par, tas esmu es. Nē, nu paldies. Kas pret? Kurš uzdrošinās būt pret viens? atturs. Vai kāds atturs? Nē, neviens. Labi, pieņemts. Mm, grozījums numur divi. Pats esmu autors. Kas par? Paldies. Paldies. Kas pret? Tāds pats vairākums. Kas atturs? Viens pret viens atturs pieņemts. Trešais grozījums. Pats, tas pats vairākums. Kas par? Paldies. Kas pret? Atturs pieņemts. Grozījums numur 4. Gualtierī kungs neatbalsta to, jo tas neatbilst tiem principiem, kādus mēs budžeta komitejā pielietojam vispārībā. Kas par? Sociāldemokrātu par. Ā, un ir vēl kāds par. Skaitīsim. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Labi, nu pietiek. Ā, 15. Kas pret? Kas pret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 un viens atturs, liberāli atturs. Tātad, nu, vairākums pret, tātad nav pieņemts šis punkts. Tātad papildus visam tam par atzinuma projektu, kas par kopumā. Paldies, kas pret. Neviens, kas atturs, neviens pieņemts. Lielas paldies jums! Tagad turpinam sept, ar septīto darba kārtības punktu. Eiropas brīvprātīgā darba gads. Tas ir atzinuma projekts sastādīts Barbara Matēra. Pagājušreiz mēs diskutējām, tātad tagad mēs varam tieši pievērsties balsošanai par grozījumiem. Septītais grozījums. Balcānī kundze. Ko saka referente? Nu, man nav. Man nav šī saraksta. Ah, bet būtu labi. Ah, jums ir, nu, ļoti jauki. Man saka, ka referenti ir pret. Vai jūs, man tērs kundze, esat pret? Jā, nu pirms mēs balsojam, priekšsēdētāj kungs, es vēl gribēju ko teikt. Jā, lūdzu. Tā tad, par šo atzinumu projektu es gribēju vēl tikai divus ļoti nozīmīgus aspektus pieminēt. Un, uh, pirmkārt, uh, līdzekļu pieaugums um, salīdzinot ar to, ko komisija pieteica, un otrkārt līdzfinansējums. Tātad šis pirmais punkts um, šeit komisija 3 miljonus eiro ir paredzējusi uh, sagatavošanas pasākumiem 2010. gadā un 6 miljonus eiro pasākumiem uh, tajā uh, nākošajā gadā 2011. gadā un kā jau pagājušais uh, mūsu komitejas sēdē es uh, piedāvāju uh, piedāvājumu, paaugstinājumu, kas atbilst komisijas skaitļiem. Un esmu runājusi arī ar citiem kolēģiem. Un, piemēram, sociāldemokrāti man atbalsta, un tādēļ gribu izteikt mutisku grozījumu, un tas ir vērsts uz to, lai šis skaitlis tiktu paaugstāts no 6 miljoniem uz 8 miljoniem eiro. Un tad otrs punkts šeit eh, atsaucu piekto un eh, sesto eh, grozījumu. Šeit runa ir par līdzfinansējumu saīsinājumu no 80 uz 65 procentiem, un arī kultūras komitejas referents ir ar to, tam piekrīt. Jā, tā tas ir. Jā, paldies referents kundzei, saka priekšsēdētājs, tā tad 5. 6. grozījums ir atsaukti, un cik es saprotu, 5. 6. atsauc un 10. grozījums jūs uh, iesniegsiet mutisku grozījumu, kur būs minēts pieaugums uh, līdz 8 uh, miljoniem eiro. Tātad uh, pārējie grozījumi uh, to kārtībā. Otrais artikls paragrāfs trešais, astotais grozījums Palzānija kundze iesniedzusi referenta pret kas par? Skaitīsim. Nu, lielie kreisie cīnītāji ir par. Paldies, 13 par, kas pret. Que... Es domāju, ka tie, kas pret, to ir vairāk. Kas atturas? Neviens neatturas, līdz ar to noraidīts. Grozījums numur 9 Balzānī, referenti pret, situācija tāda pati, kas par. Tā, tas pats vairākums par paldies, kas pret. Es domāju, ka situācija tāda pati kā iepriekš, līdz ar to noraidīt. Tātad desmitais grozījums, bet ar mutisku grozījumu, ko izsaka Materas kundze. Un es domāju, ka tie, kas ir par, tos tagad saskaitīsim, un tie būs vairākumā. Kas par? Lieliski. Kas pret? viens pret, kas atturs, tātad pieņemts ar mutisko, ā, neviens atturējies, tātad pieņemts ar Matēras kundzes grozījumu. Nākošais, trešais grozījums iesniegusi referente, kas par, kas par. Paldies, kas pret. Paldies. Uh, par ir vairākumā. Tātad uh, Ceturtais grozījums referenti iesniegus, kas par. Paldies pret. Atturas. Pieņemts plašs vairākums. Tātad 5. 6. atcelti. Balzānī kundzes grozījums ir nākošais. Vai mēs tos varam ņemt blakā, lūdzu? Mēs tos tātad 11, 12, 13 un 7 ņemam blakā. Kas par? tāpat kā iepriekš pret. Vairākums antibalzānī. Man ļoti žēl, kas atturs. Nu tā tad, tie noraidīti. Balsojām blokā. Tagad par uh, likumdošanas normatīvo priekšlikumu. 1a paragrāfs jaunā formulējumā. Pirmais grozījums referenti iesniegus, kas par. Paldies, pret kreisie ir pret, kas atturs nu, tāds pats vairākums, kā bija. Tātad eh, otrajā domāju, ka tāpat, kas par. Ā, nē, šajā ir plašs vairākums, kas pret atturs. Tātad abi grozījumi ir pieņemti. Līdz ar to par likumdošanas normatīvo aktu šādā grozījumā, kas par. Paldies. Kas, par, kas uzdrošinās būs pret? Viens. Viens pret, kas atturs. Materas kundze nu, praktiski vienbalsība mīnus viens. Sveicam jūs tagad kalendārs. Tā tad kultūras komiteja balsos 23. novembrī un balsosim plenārsēdē 14. un 15. decembrī. Paldies mūsu referentei. Tagad uh, papildus tam mēs varam izskatīt astoto punktu. Haugskundze ir referente, tātad jutas pārvietojuma pieprasījumi. Jā, da gibt's ja etliche. Jā, šeit ir eh, dažādi pārvietojumi, kas vēl ir palikuši pāri, bet kas daļai ir arī jauni pārvietojumi. Pagājuši nedēļu un pirms tam bija šis te strīdīgais eh, pārvietojums numur 35, kur ir runa par Šanhaju. Un, lai nodrošinātu Eiropas Savienības dalību uh, ekspo izstādē Šanhajā. Pagājuši nedēļu, tātad iepriekšējā eh, budžeta komitejas sēdē, mēs uzdevām virkni jautājumu, piecas lapuses uh, Uh, lap, atsūtījumu uz komisiju kā atbildi. Es katrā gadījumā piekrītu šīm atbildēm. Protams, mēs to uh, nedievinam, mums tas ļoti nepatīk, bet komisija tiešām ļoti uh, visaptvaroši ir atbildējusi ar zīmējumiem, schēmām. Mēs tagad zinām, par ko ir runa un ko komisija gatavojas ar šo naudu darīt, kas būs uh, paredzēta budžetā. Ja nav vairāk jautājumu, un ja visi kolēģi arī tic, ka mums ir pietiekami daudz informācijas par pārvietojumu pieprasījumu, tad es piedāvātu kolēģiem balsot par. Très bien, šo merci. Ļoti labi, paldies. Ilgi mēs par šo jautājumu diskutējām pagājušajais, tātad kas par šiem pārvietojumiem, ko piedāvā mūsu referenti par, kas pret? Paldies, atturas. 35. pārskaitījums ir uh, piemērots Šanghais ekspres brauc. Nu, tagad uh, nākošais. 40. Uh, pārvietojums. Tur ir runa par EFSA rezervi pārmā, kuru gribam atbrīvot. To mēs atlikām pagājušreiz, jo. Uh, Mēs vēl nebijām saņēmuši ziņas no NV komitejas, tātad no vīdas komitejas, vai viņi ir pār to, lai šī rezerva tiktu atbrīvot vai nē. Par šo laiku mēs esam saņēmuši pozitīvu atbildi, un tāpēc piedāvāju uh, komē, kolēģiem apstiprināt šo pārvietojumu pieprasījumu. Paldies, kas par šo priekšlikumu. Lūdzu, rezervas atcelšana, kas pret. Paldies, atturas. Līdz ar to šādi pieņemts, mēs apstiprinām pārvietojumu 40, nākošais 43. Jā, 43. šeit ir runa par to, lai enerģētikas projektiem, kas ir no ves, ekonomikas atvesļošanas plāna, tātad šīs dažādās pozīcijas, energotīkli, CCS un a, jūras a, a, energoparki, a, ka tur eh, no administratīvās daļas eh, pārpalikušie līdzekļi tiktu izmantot. Tātad komisijai tas vairs nav vajadzīgs administrācijai, un šos līdzekļus mēs varētu novirzīt projektiem. Pagājušais jau es jautāju, vai komisija varētu pavisam īsi un ātri atbildēt uz šo jautājumu, vai šie projekti ir, vai ir kāds projektu saraksts, un vai šie projekti jau ir apstiprināti. Uh, Un eh, tomēr jūs varat šo informāciju sniegt arī vēlāk. Man tas vienkārši interesē ziņkārs pēc. Es domāju, tas mūs visus interesē, jo mēs uzskatām, ka, protams, pēc iespējas drīzāk šī nauda būtu jāizdod, eh, kas ir atveļošanās plānā paredzēta, ja mēs vēlamies, lai e Eiropas ekonomika tiešām atvesaļotos. Visā citādi eh, lūdzu kolēģiem atbalstīt šo pārvietojumu pieprasījumu. Merci. Donc là, nous... Paldies! Nu tā tad šeit 2009. gads, re, uh, kas par? Kas pret? Paldies! Atturs. Pieņemts. Nākošais 44. Nākamajā ir runa par to, ka programma uh, ir eh, jāpalielina, ar, eh, tātad jāpapildina ar finansējumu pētījumiem. Un šie pētījumi, kā saka komisija, esot vajadzīgi, lai Stokholmas programma no 10. līdz 14. gadam sagatavotu ar tādu solīdu uh, pētījumu pamatu, lai komisijas likumdošanas programma varētu tikt pareizi sagatavota. Es uzskatu, ka mums uh, vajadzētu apstiprināt šo pārvietojumu pieprasījumu komisijai. Paldies, kas par, lūdzu, kas pret, viens pret, kas atturas, pieņemts. Nākošais 45. pārvietojums. Te ir runa atkal par administratīviem izdevumiem, šoreiz tie ir personāla izdevumi, kas netiks iztērēti, jo nevarēja tik ātri pieņemt darbā cilvēkus. Un tāpēc uh, ir vairāk naudas uh, Galileo projektam un ir tāds iepriekšējs finansējums. Mēs esam tikai par to, ja nauda netiek vienkārši kaut kur uh, uh plauktiņā glabāt, bet tiek izmantot. Bien, vive... Ļoti labi, lai dzīvo Galileo. Kas par Galileo? Kā referenti, kas pret? Paldies, kas atturas. Pieņemts. Nākošais 48. pārvietojums. Šeit eh, gribētu tik ilgi atlikt šo pārvietojumu apstiprināšanu, pirms nebūsim parunājuši par 11. punktu Raimēra ziņojumu. Šeit arī atkal ir runa par ESF līdzekļu uh, mobilizēšanu globalizācijas fondam. Tātad es piedāvātu pāriet pie 51. tagad. Ļoti labi. Jā, tad mēs pagaidīsim. Un tātad tagad. Uh Uh, par, pēc tam parunāsim par AMR. Tagad 51. pārvietojums, lūdzu. Es... Šeit ir runa par pārvietojumu Gruzijai, Gazai un Kosovai, un par to, ka novērošanas misijā Gruzijā ir uh, vajadzīgs liels skaits bruņu transporta līdzekļu un tā tālāk. Mēs noteikti tagad varētu uzdot virkni jautājumu, bet es domāju, uh, ka ja mēs eh, šiem te cilvēkiem, kas eh, ir eh, no mūsu komitejas šajā TKDP darbu grupā, ja mēs viņiem tad uh, iedot līdzi šos jautājumus, ar to tad arī pietiek. Mums tagad nav jāsaņem viss skaidrojumi uzreiz. Esmu par šo pārvietojumu pieprasījumu. Merci, Paldies, referents kundze. Nu, tā tad kas par finansējumu, lai uh, finansētu mieru? Nu, parādiet, lūdzu. Tātad, kas par šo pārvietojumu 51. Kas, lai šo finansētu mieru novērošanas misiju, kas pret? Neviens, kas saturs. Paldies. 7, 51. vienot. 52. Es atvainojos, jā, jā. Jūs atturaties, jā, labi. Jūs atturaties jautājumā par mieru. À. Jā, jūs atļaujat to. Tā tad uh, nākošais inteliģentā enerģija. Nu, redzēsim, vai zaļie ir par to 52. Jā, tas ir lieliski. Diemžēl mēs neatradām pietiekam daudz cilvēku, kuri šo inteliģento enerģētiku arī gribētu administrēt un popularizēt. Tāpēc izpilda aģentūrā vēl ir palikusi pāri nauda, kas tiks novirzīta pašiem projektiem bija uh, konkurss, un tur tika iesniegti tik daudz projektu pieteikumi, ka šie te 515 tūkstoši eiro varētu tikt izmantoti projektiem un nevis personāla izmaksām. To taču mēs varam atbalstīt. Le... Kas uh, par šo 52. pārvietojumu, ko piedāvā referenti, kas pret? Paldies, kas atturs pieņemts. Līdz ar to nākošais. Ā, nē, priekšpēdējais. 54. par plašsaziņas līdzekļiem. Šeit arī ir runa par tādu pašu principu, tikai par citu politikas jomu. Izpildu aģentūrai nevajadzēja tik daudz naudas, kā sākotnē bija plānots, un tāpēc mēs šo naudu varam novirzīt uz projektu budžeta pozīciju. Un arī šajā jautājumā var tikai ieteikt komitejā atbalstīt. Paldies, kas par šo pārvietojumu kopā ar mūsu referenti, kas par. Lūdzu, kas par, kas pret, viens pret, apturas, neviens neaturas. Tātad pieņemts. Līdz ar to 55. pārvietojums. Tātad šeit tiešām ir tas pats. Uh, fakts, un šeit izpilda aģentūra, kas eh, darbojas kopā ar pētniecības padomi, nevarēja pieņemt darbā tik daudz cilvēku, cik bija sākotnēji eh, plānots, varbūt, ka tik daudz cilvēku nemaz nav vajadzīgs, un šī te atlikusī nauda eh, budžeta pozīcijā arī tiks ievirzīta projektu budžeta pozīcijā. Tas ir tikai saprātīgi, jo šai te pētniecības padomei uh, tiešām arī šie te projekti, šīs idejas arī tajā pamatprogrammā ir jāīsteno. Un tas paliek tajā pašā politikas jomā. Esmu par to, lai eh, pārvietot šos līdzekļus. Lielisks, nu cik brīnišķīgi pārvietojumi. Mēs vienkārši ietaupām administratīvajos eh, izdevumos. Kas par šo pārskaitījumu? Kas par šo lielisko pārskaitījumu? Kas pret? Paldies! uzmanību, uzmanību, tas ir pieņemts. Tātad līdz ar to paldies Jutai Haukai. Tagad atgriežamies Jānis Levandovski. Paldies, ka viņš piekrita šādam risinājumam. Tas ir devītais punkts. C21. Nē, tas ir, at... nē, nē, nē, tas ir atsaukts, jā, to izskaidroja Janaš. Tā, tā, tā ir reģiona komiteja. Inf 5. Varbūt sāksim ar uh, tiesu. Jā, tiesa 1-4. Uh, Tas ir 6, 7, 8 un 9. Tās ir tā saucamās eh, apropriācijas par avansiem 5 miljonu eiro apmērā jaunajām celtnēm, kas eh, šobrīd tiek celtas tiesai. Tie ir eh, maksājumi, kur ir paredzēti līzinga veidā līdz 2026. gadam Luksemburgas valstī. Jau 2007. un 2008. gadā mēs devām zaļo gaismu avansa maksājumiem. Un es uzskatu, ka mums vajadzētu būt konsistentiem un ņemot vērā šīm, šīm, šīm apropriācijām, tad es iestājos par to, mums ir jābūt konsistentiem. Mēs jau divus iepriekšējos gadus to autorizējām 2007. un 2008. gadā, un 2009. gadā mums vajadzētu pieturēties pie saviem eh, jau pieņemtajiem lēmumiem. Tātad par. Tātad jūs esat par referenta kungs. Nu, praktiski ir četri pārvietojumi. Mēs varam balsot varbūt blokā. Jā, tas ir tas pats. Uh, avansa maksājums, lai iegūtu 5 miljonus eiro no četriem dažādiem avotiem. Man tas nozīmē vienu pārvedumu, bet, ja vēlaties, varam balsot kopā. Nu, tā līnija, kas saņem, tā ir vienota. Teiksim, devēji ir dažādi, bet eh, saņēmējs ir viens tātad blokā. Kas par šo pārvietojumu, ko iesaka mūsu referents? Eh, paldies, kas pret? Tā par tiesu mēs runājam. Tā tad treši, trīs pret, atturas. Paldies. Pieņemts. Referenta kungs, mēs tagad turpinam ar reģionu komiteju varbūt. Īpat. Jā, reģionu komitejai tas ir piektais, un man ir zināmas problēmas ar politiku, kādu viņi piemēro galda datoru nomaiņai. Runa iet par gandrīz 300 tūkstošiem eiro. Ja tā ir institūcija politika, tad visām politikai vajadzētu būt eh, vienādai. Tas attiecās gan uz reģionu komiteju, gan uz ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Proti, katru gadu nomainīt vienu ceturto daļu no visiem galda datoriem. Tāda ir uh, visu institūciju politika, bet 2009. gadā budžetā vieta šādai nomaiņai nebija paredzēta. Un, protams, ka reģionu komitejas un ekonomikas un sociālo lietu komitejā tas ir nepieciešams, un tomēr mani nepārliecināja viņu argumentācija šo finansējumu pārvietojumu pieprasījumam jo reģionu komiteja vēlējās pārvietojumu, bet man viņu argumentācija neīpaši patīk. Tātad, ja viņi labāk neargumentēs 299 tūkstoši eiro pārvedumu un arī citus maksājumus, uh, dispečera sistēmai, jaunai tehniskajai platformai, mēbelēm, tātad visas pārējās daļas es akceptēju, bet man nepatīk šī argumentācija. Jā, labi, tātad referentkungs, ja es esmu labi jūs sapratis, tad uh, jūs uh, eh, izsaka to pašu priekšlikumu diviem pārvietojumu projektiem par to pašu tēmu, bet kas skar divas dažādas institūcijas ar to pašu politiku reģionu komiteju un F ekonomikas sociālo lietu komiteju. Jā. Nu labi, tā tad no juridiska redzes viedokļa mēs a, vienkārši tikai sakām, vai mums ir iebildumi. Un ja es pareizi sapratu, jums patiesi ir iebildi katrā gadījumā pirmajā daļā, kas ir kompjūteru aizvietošana un nav iebilžu pārējā daļā. Otrā, trešā un ceturtā daļa. Tā tad tāds pats a, priekšlikums, tas ir koherents gan reģionu komiteja, gan arī ekonomikas sociālo lietu komiteja. Vai tas tā ir? Jā, labi. Nu tā tad a, sāksim balsot. Ir divas institūcijas un pat tā viena politika ir tad a, reģionu komitejai. Balsosim par. Uh, referenta priekšlikumu. Tātad iebilde tikai par pirmo daļu par uh, kompjūtera aizvietošanu. Man ir zinām iebildumi pret galda datoru iepirkumiem. 4.1a un B un C man nav iebildumi, bet tikai pret A sadaļu, tātad tikai pret galdatoru nomaiņu, ja pareizā sakot argumentāciju. Un runājot par ekonomikas un sociālo lietu komiteju, arī situācija ir pilnīgi skaidra. Pārvietojums ir pirmais, un par otro man iebildumu nav. Vislāk. Donc, alors, Rep... Nu, tā, tad es atkārtoju. Mēs esam pie reģiona komitejas. Referents izsaka vienu iebildi pret 4.1 un mazais A un uh, ne pret ko citu. Tā tad tikai par šo specifisko punktu. Tā tad vienīgo specifisko punktu. Kas par šo priekšlikumu, kā to izteica referents? Paldies! kas pret. Paldies, kas atturas. Viens atturas. Tātad. Šī iebilde ir uh, izteikta par šo punktu. Tagad uh, ekonomikas sociālo lietu komiteja. Un šeit tas tas pats gadījums ir referentkungs, vai ne? Tieši tā. Jā, tieši tā. Tieši tā, pirmais pārvedums es eh, iestājos pret galdatoru nomaiņu, jo tam ir nepieciešama argumentācija, un otrais eh, drošības sistēmas nomaiņa centrālā nav iebildama. Nu, tieši tas pats manevrs šajā gadījumā, bet punkts 2.1, kurā ir uh, iebildi, tātad personu uh, kompjuteru aizvietošana. Tātad, kas par šo iebildi? Paldies, kas pret? nu, praktiski kā tas pašs, un kas atturas, es domāju, ka tāpat, jā, labi, paldies, tātad. Tātad mēs esam izsmēluši Levandovska kunga darba kārtības apjomu. Nē, vēl nē. Atvainojiet priekšstādātāju kungs. Vēl ir revīzijas palātas aspekts, ko mums vajadzētu ņemt vēla, vērā. Viņi vēlas pārvietot 1A, tas ir 47. panta pirmo punktu. Amats saraksta izmaiņas saskaņā ar finanšu regulas 47. panta pirmo punktu. AST uz AD Svanas Rukungs. Jā, jā, jā. Ļoti labi, tā tad. Nu, šeit nav iebilžu. Tiek ieteikts, ja visi piekrīt, tad, nu, tad mēs arī esam par. Tātad paldies Lavandovska kungam. Līdz ar to pēdējais balsojums par desmito punktu par Eiropas ķīmisko vielu aģentūru. Pulmans kundz, lūdzu jums vārds. Herr Vorsitzender. Priekšsādātāja kungs, godātie kolēģi, es domāju, ka šeit ir eh, izņēmuma kārtā runa par kādu ēku jautājumu, kas galīgi nav ne strīdīgs, ne šaubīgs. Šeit ir runa par Eiropas ķīmisko vielu aģentūru. Eiropas ķīmisko vielu aģentūra atrodas Helsinkos. Šobrīd viņiem ir 425 darbinieki un uh, tā atrodas vienā ēkā, un tur ir 10 tūkstoši kvadrātmetru telpu. Tur ir septiņi stāvi šai ēkai, un problēma saistībā ar aģentūras darbu ir tāda, ka tur viņiem ir ļoti daudz klasificētās informācijas jāapstrādā un uh, Tāpēc ir jāveic dažādi drošības pasākumi attiecībā uz ēku, un problēma ir tāda, ka šajā ēkā atrodas eh, veikals, un katru dienu eh, ēkā iebrauc eh, um, smagās automašīnas, un to visu nevar īpaši labi kontrolēt. Un tāpēc bija cerība, ka šo ēkas daļu var, varēs beidzot nopirkt vai izīrēt, es atvainojos. Un uh, tagad to var, tā tad es uh, runātāji atvainojos, ka nepirks, bet tomēr īrēs. Un uh, šīs te telpas arī varēs noīrēt apmēram 2000 kvadrātmetru. Un attiecībā uz uh, šīm te reģistrācijas fāzēm, tur ir vajadzīgs liels personāla apjoms, un to tad varētu apmierināt ar šīm ēkām. Bija plāns kaut ko uz īsu laiku uh, paņemt kādas telpas noīrēt, bet tur ir atkal jāveicas drošības pasākumi, tāpēc tas nebūtu ieteikts. Uh, tiek piedāvāta īras cena uh, apmēram 17 eiro, un uh, arī ir 7 eiro Uh, renovācijas izmaksas, un šīs tā īres izmaksas līdz ar to ir salīdzināmas ar līdzšinējām īres izmaksām kopā 24,42 eiro. Un tāpēc es atbalstītu, ja mēs šeit neizteiktu nekādus iebildumus. Bien, je vous remercie. Vous... Jā, paldies. Atcerēsieties, ka mums bija viedokļa apmaiņa ar uh, aģentūras uh, direktoru. Mēs neatgriezīsimies vēlreiz. Uh, pie šī Helsinki jautājuma. Tātad, kas par šādu pozīciju, kā nu izteica mūsu referente? Neizteikti iebildes. Paldies. Kas pret? Paldies. Kungs saturs ļoti labi. Nu, līdz ar to lēmums ir izņemt, izslēmts. Tātad, darba kolēģi, um, bija viens punkts. Proti Rēmers ir referents, viņš ir sastādījis uh, ziņojumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu izmantošanu par labu vairākiem uh, dokumentiem, bet nodarbinātības komiteja vēl nav savu atzinumu sagatavojusi, un līdz ar to es piedāvāju, ka varbūt, ka mēs varētu atlikt šīs diskusijas. Nu, kā tu vēlies? Jā, paldies, priekšsādētāji. Iepriekšējā sēdē mēs jau uzklausījām komisijas priekšlikums par fondu izmantošanu. Mēs uh, diskutējām par tiem šajos trijos gadījumos - Zviedrija, Volvo, Austrija, Štajermāk un Niderlanda Heimans. Tur ir runa par 15,9 miljoniem eiro. Komisija, ja pareizi atceros, iepriekšējā sēdē arī atzina, ka uh, mūsu balsojumu tā uh, Eh, atbalstītu tādējādi, ka šīs trīs lietas tiktu skatītas atsevišķi, jo mēs taču vienojāmies, ka no vienas puses, protams, mēs eh, vēlamies ātras un skaidras procedūras, bet tā kā šie gadījumi ir atšķirīgi, tad nevajadzētu apvienot kopā atšķirīgus gadījumus, jo ja viens ir jānoraida, tad šie divi pārējie cieši. Un eh, komisija, mājot ar galvu, apstiprināja, ka tā parūpēsies par to un jau šajā procedūrā nodrošinās šo lietu nošķiršanu, kas eh, arī, eh, zinām, ietekmēs jūtu ziņojums. Un pēc mūsu diskusijas eh, ienācās nodarbinātības komitejas atzinums, un es tomēr gribētu saņemt atbildi no komisijas, uh, uz šiem te daudzajiem jautājumiem, kas ir uzdoti nodarbinātības komitejas atzinumā. Jo, ja šīs atbildes nebūtu apmierinošas, tad es tā kā sliektos eh, rezolūcijas tekstā vēl iekļaut attiecīgas atsaucas un norādes. Es eh, norādu uz pirmo līdz ceturto punktu, kas eh, Tātad runātais atvainojas uz pirmo un otro punktu, kas attiecas uz Volvo Zviedrijā. Un Tur uh, tiek uzdot jautājumu komisijai un arī Zviedrijai, kā dalību valstī. Attiecībā uz Austriju, tas ir trešajā punktā, arī tiek minēts tas, ka šeit uh, nav skaidrs, uh, cik liels ap, tātad, apjoms uh, ir katram uz vienu darbinieku atbalsta līdzekļi. Tie ir 6000 vienā gadījumā un uh, virs 10 tūkstoši citā gadījumā. Tātad mēs jau redzējām šādas atšķirības uh, citā gadījumā, bet tās nebija tik milzīgas. Šeit komisijai varbūt mums vajadzētu par to pastāstīt. Un nodarbinātības komiteja attiecībā uz uh, Heimans gadījumu Nīderlandē uzdu, uzdevu jautājumu um, par to, ka šeit tiek pieprasīti līdzekļi e, tikai attiecībā uz Nīderlandu, kaut gan šis uzņēmums strādā arī Beļģijā, Vācijā un apvienotajā karalistē. Un visbeidzot piezīmes par uh, ieviešanu, tur ir tāda norāde, ka nodarbinātības komitejas deputāti nav apmierināti ar šo te vienkāršo apliecinājumu, ka šie um, pasākumi ir saskaņā ar struktūra fondu pasākumiem, un tāpēc eh, gribētu saņemt vairāk informācijas. Varbūt eh, komisija, protams, ka laika vairs nav daudz, bet varētu mums tomēr sniegt, zinām, informāciju. Visādi citādi es eh, veidot šo ziņojumu tādējādi, ka es atsauktos tieši uz nodarbinātības komitejas teikto, sagaidot, ka komisija sniegs pienācīgu informāciju arī pēc tam varbūt. Merci, monsieur le rapporteur. Paldies referenta kungam. Nu, tā tad mums, mēs tiemžēl nevaram sākt diskusijas par šo punktu, bet Eiropas komisija ir uzklausījusi jūsu jautājumus un tie arī atsaucas uz nodarbinātības komitejas jautājumiem. Jautājumi ir precīzi un jūs saņemsiet atbildes pirms jūsu. Uh, ziņām izskatīšanas un balsojumu, un kā jūs atgādinājām, mēs piekrītam nodarbinātības komiteju, un tad ar izpildu komiteju diskutēsim, lai no šī brīža šie jautājumi netiktu skatīti viens pēc otra, tā lai mēs nenonāktu situācijā, ka novēlojamies, kā šajā Bēģijas gadījumā, pieņemot uh, pozitīvu lēmumu tādēļ, ka nu, tas. Uh, tādēļ, ka tas bija saistīts ar īrijas, mm, tas ie, uz attiecībos, kur mums bija iebildes. Tātad mūsu nākošā sēde ir otrdien, 1. decembrī, trešdien, un samierināšanās tie, kas ieradīsies 18. trešdienā. Un pirms dodamies prom, godināšu Baivi Oman, mūsu asistenti. Varbūt, ka viņi var pacelt roku. Jā, jūs varat redzēt. Un lūdzu aplaudējiet. Jo Viņa piedalās pēdējo reizi mūsu budžeta komitejas sēdē, viņa strādāja šeit astoņus gadus. Viņa neaiziet pilnībā, jo viņu uh, saskaņā ar to um, pārvietojumu, ko esam tikko apstiprinājuši, um, dosies uz Helsinkiem un strādās ķemisko vielu aģentūrā. Uh, un eh, drīzumā dosies prom no Eiropas parlamentu un, un gribam pateikties viņai un varbūt, ka būs iespēja iedzert čampānies ar viņu un um, nosvinēt viņas karjeras turpināšanos. Dargie kolēģi, um, pārtraucu šodienas sēdu un tiksimies nākošnedēļ samierināšanas komitejas darbā. Paldies! Bon, ben, finalement, oui.